Paldies. Saskaņā septīto pantu par um, Eiropas deputātu reglamentu un finanšu interesēm un finanšu interešu konfliktu. 15. jūlija 2014. Mēs varam 15 komitejas locekļi par um, uh, līdz to iekļaut arī par īpašās komitejas locekļiem. Schönen Dank für den Beifall. Paldies par aplausiem. <laughs> Pirmā reize kaut ko tādu piedzīvoju. Paldies, jā. Tagad ir nodrošināts tulkojums, jā. Labi, brīnišķīgi. Nu, tad vēlreiz no paša sākuma. Saskaņā ar 7. reglamenta pantu Eiropas deputātiem jāziņo par savām finanšu interesēm un iespējām interešu konfliktiem. Vakardien, 15. jūlijā 2014. gadā, pieci deputāti līdz ar to ir iecelti konsultīvā padomē. Tā ir Danuta Hubnere, Desteres, Sajat Karim, Herr Francisco Sousa Wagner un Herr Jerzy Mastalka sind zwei. Vēl papildus arī ir divi rezerves locekļi, kuri būs jānosauc tuvākais dienās. Un mēs eh, ar viņiem, mums ar priekšu viņiem vēl jāsazinās, lai būtu viņu piekrišana. 15 pamatlocekļi līdz ar to tūlīt var uzsākt savu darbu. Un paldies visiem kolēģiem par gatavību strādāt. Glezerkungs, jūs par reglamentu? Αγαπητοί συνάδελφοι, χθε το πρωί ο Jā, paldies priekšsādātājiem. Vakardien Junkerkungs savā runā paziņoja, ka sapņi šeit tiek um, uh, veidoti, bet nedaudz vēlāk bieži vien demokrātijas sapņi tiek sakrauti. Bet, diemžēl, priekšsādātājs Šulc man uh, liedza vārdu, piedošana nevis man, bet papadākis kungam vārdu, un līdz to nebija iespējams dzirdēt, kāpēc Junkeram ir šāds pamats uh, naklē šādiem izteikumiem. Tas bija tiešām nepiedodami. Tādā veidā tieši tika pārkāpta demokrātija. Un es uzskatu, ka uh, priekšsēdājiem Šulcam tas bija jāatzīst sava kļūda, un tas jāpasaka publiski. Godātais kolēģi, jūs um, katram ir tiesības izteikties par reglamentu. Tieši tā kā jūs tā pieprasiet vārdu par reglamentu, es jums to arī devu. Diemžēl jūs neizteicāties ne par darba kārtību, ne pēc reglamenta, bet nu jums bija šī iespēja izteikties. Papadakis kungs nepieprasīja šādu izteikšanos iespēju, viņš nepieteicās ne par reglamentu, ne par ko citu. Viņš vispār nedeva nekādu signālu, vienkārši piecēlās un sāk runāt. Tas nav pieņemami. Mēs esam 751 deputāts. Ja katrs piecelsies un sāks runāt, nekā demokrātija vairs nav iespējama. Tas vienkārši būs zināma kakafonija. Un līdz to viens nezinās, ko vispār kāds sāk nākam. Līdz ar to es papadākis kungam lūdzu, lai viņš pagaida un pēc tam piesakās debatēs mm, noteiktā kārtībā. Tas nevar būt tā, ka vienkārši kāds pieceļās un pasaka, es uzreiz pasaku, ko gribu un izēju. Tāds nav pieņemams, viņam ir jāpiesakās un jānogaida. Mēs viņam piedāvājam šādu iespēju. Viņš ir Grieķijas komunistiskās partijas deputāts, uh, Un mēs saprotam, ka viņš uzskata, ka, protams, Lepēna nekādā ziņā nevar viņu pārstāvēt. Un uh, viņš vēlēs reģēt uz to, ka Lepēnas kundze runāja atsevišķo partiju vārdā, bet nekādā ziņā ne viņa personīgā vārdā. Tas ir tagad konstatēts skaidrs. Labi, tagad priekšā mums ir četru komisijas jauno locekļu iecelšana. Man viņi ir jā, uh, jāizsludina tādu, bet uh, pirmkārt ir atkal pieteikums par reglamentu. Lūdzu. Šulce äh, kungs, priekšsādātāji, Rebeka Hāmsa. Mums ir priekšlikums. Šo pagaidu komisāru iecelšanu mēs